Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Dāmas un kungi, cienējamie kolēģi. Uzsāksim uh, šīs dienas sanāksmi un nu, vēlos iesākt uh, pavēstot par nelielām izmaiņām darba kārtībā. Cerams, ka pa ēpastu būsiet saņēmuši darba kārtību, bet uh, tad sāksim no šīs dienas sanāksmi. 4. un 5. darba kārtības punkti, kas ir Kačina kunga ziņojumi par um, Serbiju. Šos darba kārtības punktus mēs šodien neskatīsim, jo Kačina kungs, diemžēl, nav varējis uh, ierasties šeit tātad laika apstākļu dēļ, viņa reizes tika atcelts, un līdz ar to viņš nevar atlidot un atlidos uz Briselu tikai rīt, un tādēļ attiecīgi arī 4.30 eh, eh, balsosim par viņu ziņojumu. Taneka kungs, kas ir savukārt pārskatātors par eh, Melnkalni, ir piekritis tā samainīties vietām, ja? Un tad līdz ar to šo te rezolūcijas projektu par uh, integrācijas procesu Melnkalnē mēs skatīsim šodien kā pirmo diskusiju punktu šodien. Tātad uh, Kačina kunga ziņojuma vietā. Uh, pārējie darba kārtības punkti paliek nemainīgi, tātad sarunas par Eiropas Savienības un Lībijas pamatnolīgumu to varbūt mēs sāksim nedaudz ātrāk nekā bija plānots pēc grafika. Savukārt par rītdien runājot, rīt 1. decembrī, ņemot vērā to, ko es nu pat um, pieminē, um, un arī ņemot vērā 8. novembra um, notikumus Alijuna kunga sakarā un ņemot vērā koordinatoru uh, sanāksmes rezultāts vēl, bet cīnīkums mūsu priekšsētājs ierosināja, lai šo te darba kārtības punktu arī iekļauj darba kārtībā. Faseferī kungam tika nosūtīts um, uh, uzveicinājums un tāpat arī um, Daleka kungam, kas ir attiecīgi Irākas pārstāvis, ja. Alžīrijas eh, ārlietu ministram arī tika nosūtīts ielūgums uz eh, vienu, tad aicinājums uz eh, viedokļu apmaiņu par Rietumu Sahāru. Alžīrijas iestādes nenosūtīja savu atbildi, Tad 9.15 līdz 10. rītā būs pirmā viedokļa apmaiņa ar Vadu Salēku kungu, kas e, pārstāv tātad Cietumskrās reģionu, un e, savukārt no 11. līdz, līdz 11.45. Arī Fasa Ferī kungs būs klāt, kurš e, ir attiecīgi Marokas ārlietu ministrs. Lūk. Tālāk devītais tālāk kārtības punkts rezolūcijas priekšlikums par Horvātiju tiek skatīts no 11.45 līdz 12.30. Un savukārt otrajā datumā, ceturtdien, mums būs viedokļa apmaiņa ar eh, Pēteru Feita kungu, kas ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Kosovā. 10.30 eh, būs šī viedokļa apmaiņa, 11.50, kā bija izsludināts iepriekš. Un tālāk eh, pusdienu laikā būs Makavejs kungas, tātad ziņojums kas te tad novērošanas centra vadītāji, misijas vadītāji Moldavā, par, tad, tad viņi ziņos par to, kā Moldavās svētdien ir notikušas vēlēšanas. Ja kāds iebilst, tad lūdzu tagad par darbu kārtību, ja nē, tad eh, paldies. Un eh, iesniegšu arī savu eh, tātad 14. oktobra protokolu apstiprināšanu, ja kādi ir komentāri par šo protokolu, tad lūdzu, ja nē, tad arī protokols ir apstiprināts. Un vēl. Nu, man ir paziņojums no komitejas vadītāja, komitejas priekšsēža. Drošības eh, situācija Korejas pustulā un, un Āzijā kopumā izraisa mums zināmas bažas, un mūsu komiteja rūpīgi sekos līdz tam, kā tiek īstenots patreizējās diplomātiskās iniciatīvas, kā tās attīstās. Un um, Eiropas Savienība, protams, vēl nav sākus piedalīties oficiāli sarunās, kā sarunu partneris, bet nu, mēs sekosim līdz tam, kā e, apvienoto nāciju rezolūcijas arī tiek īstenotas un tā. Pagaidām arī jūs informēt par to, ka delegācija no Eiropas parlamenta attiecībām ar Koreju e, tieši tagad ir sākusi savu sanāksmi, jo pirms ilgāka laika tika atklāts, ka šāda sanāksme būs, un tagad tā beidzot notiek. Piedalās arī Eiropas komisija, kur e, vēstījis par politisko un drošības situāciju, kā arī par diezgan nopietno pārtikas un humanitāro krīzi, kas, um, ar ko jāsaskaras Ziemeļkorejas iedzīvotājiem. Lūk. Un, uh, tik tā pre priekšstādē paziņojumiem, un tagad vēlētos pievērsties Tanika kunga ziņojumam. Paldies priekšstādētāji, un man liels prieks, uh, ka man tiesa ar tādu nevis ar saulēcīgu paziņojumu, bet ir dot iespēja iepazīstināt jūs ar savu ziņojumu projektu, rēģēt uz Eiropas komisijas rekomendāciju. Tātad padomē piešķirt eh, Montenegro republikai eh, Eiropas Savienības kandidāta statusu. Tiesa gan netiek rekomendēts nekavēties sākt sarunas par iestāšanos, un ir noteikti vairāk tādu kritēriju, kas Montenegro, tas ir Melkons pusē jāizpilda lai varētu sākt formālas oficiālas eh, sarunas par atsevišķām akī sadaļām. Savā ziņojumā es eh, to pieminu, un savā ziņā es arī izsaku nožēlu par eh, šo te modeli, ko tik bieži tagad pēdējā laikā aizstāv komisija, proti kandidāts status no vienas puses ir nošķirts no tiesībām uz sarunām no otras puses. Diemžēl arī Maķedonija bija tieši tāpatās. Es jo vien konkrēta dalībvalsts tur iebilda par valsts nosaukumu, ja kā jūs ziniet. Nu, tagad eh, Melnkalnē gan citu iemeslu dēļ ir tāds pats risinājums, un es personīgi uzskatu, ka sarunu procesa gaitā, tad eh, uzsākot sarunu sādaļu, attiecībā uz likumdošanas transponēšanu no AKI, tātad protās kandidātu valsts pašmāja likumos, un slēdzot šo nodaļu, kas saistās ar šo tiesību sāktu īstenošanu un uh, par to, kā komisija pārskata šo, šo īstenošanu. Nu, šajā stāvlēkā ir ļoti daudz citu iespēju nu, veikt ņēmumu spiedienu šo valsti vai arī izmantot uh, kādas valsts veto tiesības sarunākā. Nu, jā, šis ir tāds jauns scenārijs no komisijas puses, un tā un tas ir. Un, un rekomendācija no manas puses ir tāda, ka nu, parlamentam, protams, būs jāpieņem šī situācija. Bet es ceru, es jāpieņem, ka šī te nošķiršana, eh, sārunu kandidātu eh, status nošķiršana nepaliek pārāk ilgstoša un ne, nekļūst par tādu monsa perendī, jo pretējā gadījumā tas var kļūt eh, par politisku instrumentu, ar kur palīdzību var nostopēt visu paplašāšanās procesu rietumu Balkānos, neskatoties uz valsts centieniem un panākumiem. Melnkalne, kā arī tika pieminēts iepriekšējā paziņojumā, ko dzirdējām no paplašināšanās komisāra, ir tāds, nu, varētu teikt, veiksmes stāsts. Tā ir jauna valsts. Tā ir sekmīga valsts. Nu, man ir patiesībā 22 punkti tikai šajā ziņojumā. Es varbūt arī varu to paplašināt un cerams, ka no komitejas ienāksies kādu grozījumu. Tur nav runa par uh, valsts uh, izmēru tik daudz. Šīs uh, veiksmes. Uh, stāsts eh, tiešām liecina par to, ka liela problēma valstī nav, ja neskaita tās lietas, ko es skaidri uzsveru savā ziņojumā, proti likumvara, kā ir nepieciešamība uzlabot cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju. Bet eh, tādu sistēmisku problēmu kā Albānija, piemēram, šajā valstī nav. Albānijā, piemēram, uh, Albānijai nav piešķirts kandidāts status, eh, jo tur parlaments paralizēts faktiski un tā. Man nu, tad um, Melnkalna ir funkcionējoša demokrātija, tajā ir relatīvi stabila ekonomika. Un tā de facto jau pieņēmusi eiro kā, kā valūtas eh, līdzekli un eh, tā jau ir guvusi tātad vīzu liberalizācijas režīmu. Un tas nav izraisījis masveida emigrāciju vai Schengens nu, normu pār, pārkāpums. Tāpat arī tur nav īpašu diskusiju par, par robežām, ja vienīgi ar Horvātiju tur par vienu elementu ir uh, lieta, savukārt par Horvātiju un, un Sloveniju bija liels skandāls, kā es atceros, un bija refer referendums. Šeit, cik es saprotu, šā gadījumā šīs jautājums tiks uh, atrasināts uh, tādā uh, ārpus tiesas Un, um, kas attiecas nacionālām minoritātēm, tad, tad Roma, um, nu, tad, tad nometne ir Melkalnas teritorijā, tur izcēlās problēmas ar uzsēšanās uh, um, apstākļiem un tā, bet uh, sācamā citām valstīm šis, šis migrācijas problēmas ļoti nenozīmīgas. Ir zināmi potenciāli interešu konflikti, kas var izraisīt problēmas, proti uh, esmu šeit runājis par konfliktiem starp parlamentāriešiem un um, tad, tad, uh, ministriem attiecībā uz atalgojumu personāls problēmas, bet, nu, te vairāk runa par tādu caurskatāmību un šo problēmu. Un es domāju, ka patiesībā elementāri atrisināt. Money laundering being a problem, particularly because Naudas atmazgāšana ir problēma, tāpēc, ka eiro tika izmantots kā maksāšanas līdzeklis, bet tā nav daļa no Eiropas centrālo banku sistēmas, un šī problēma ir rūpīgi jāanalizē, rūpīgi jāsako līdz. Sievietes nav pietiekami pārstāvētas politikā un sabiedrības dzīvē, ja mēs salīdzinām to ar eh, citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un, eh, lai gan es nešaubos, ka valstīm netrūkst kvalificētu un kompetenci sieviešu, kas varētu aizpildīt dažus no vadošiem postiņiem. Škālī un eh, Čigānu kopienas, eh, no tām ir zināmas problēmas. Tie arī bēgļi no Kosovas, un jādara viss iespējamais, lai šie cilvēki varētu atgriezties eh, savā mītnes un izcelsmes zemē. Kā jau es sacīju, Melkalna ir neliela valsts, un līdz ar to ir zināmas problēmas ar cilvēkresursu kapacitāti šajā valstī, kas noteikti apgrūtinās uh, sarunas ar, par iestāšanos Eiropas Savienībā sākumā lielām valstīm, bet nu jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā jau ir daudz mazu valstu un, un Melkalna pēc izmēriem ir līdzīga Luksemburgai, Maltā vai Kipra, tikai nedaudz mazāk Priegaunī. Tā kā arī jāsaka Melkalni ir eh, tātad. Eh, Horvātiem viņa palīdzējis, tur 80 tūkstoši akī ir iztolkots uh, eh, Nu, tur nav gluži tā, ka tā ir tā pati valoda, tad man būs politiskas problēmas, katrā ziņā šī valoda ir ļoti līdzīga melnkalniešu valodai, un abu valstu iedzīvotāji to pārvalda bez problēmām, vairāk arī par šo tā kā jautājumu neteikšu. Melnkalna definē sevi kā ekoloģisku valsti, nu jāsaka, tā ir tāda neparasta definīcija, jo tā ir ļoti tā, tā, tā, fantastiska jūras piekraste un, un ainavs, un nešaubos, ka šīs komitejas zaļākie locekļi to uztvers īpaši pozitīvi. Bet, nu, tā, protams, Melkalnē būs jāpierāda darbos, ko tad nozīmē šī ekoloģiskā valsts un cik lielā mērā tā ir spējīga aizsargāt savu brīnišķīgo dabas mantojumu. Runājot par eh, ekonomiku, viena no Melkalnas problēmām ir tāda, ka ekonomika nav daudzveid, daudzveidota. Ir faktiski divi lielie tātad, eh, rūpniecības centri, viens ir tātad eh, tērauda ražošanas centrs, tērauda Lietuva, kas jāmodernizē. Jāmar, Ir liels elektroenerģijas eksporta potenciāls valstī, un es saprotu, ka arī konektors tiks izveidots pār Latvijas eh, jūrai uz Itāliju, kas nodrošinās iespēju eksportēt eh, elektrību uz Itāliju, kurai enerģijas ir pietrūkst. Nu, tā kā tas nākotnē var būt liels pluss valstī, bet pat labam nākamajā nu, lielā mērā pakļaujas uz eh, turismas vai ekonomiskā attīstībā, un turisma apjoms svārstās atkarībā no eiro vērtības arī dzene. Bet nu, arī šajā jomā, manuprāt, ir liels potenciāls, tāpat kā enerģētikas sektorā, ko jūs pieminējāt. Tāpat Melkām ir ļoti labas attiecības ar kaimiņu valstīm. Tā ir skaitā pat labi, un nu, tiešām ir labas attiecības ar Belgradu, kur sākumā, protams, bija tāds zināms atcelums vēlojums pēc Melkānas atdalīšanās, bet tā, tāpat arī bija problēma ar Kosovas atzīšanu, ko Melkāna pasteidās atzīt, bet Nu, pat labi, man attiecības starp Melkonu un, un Serbiju ir labas. Un arī un tas kompliments Melkonas parlamentam, viņi arī atzīst eh, problēmas, kādas bija notikušas tātad Balkānu kara laikā un par Srebrenicas genocīdu viņi nesen pieņēmuši rezolūciju, kas, manuprāt, ir plats solis priekš reģionālās uh, eh, izlīkšanas uh, eh, virzienā. Nu, lūk, uh, Man tik tā svarīgākais viņam projektā viss ir skaidri izklāstīts, un man būtu interesanti iepazīties ar kolēģi viedokļiem, un kādi varētu būt iespējami iegrozījumi, lai šo ziņu galu beigās tad finansētu. Likumākais sacījuma Melnkalna pēc manām domām būs, vien, būs viens no, viena no vieglākajām, tātad, eh, no valstīm no rietumu Balkānu, ko būs visvieglāk apsvērt Eiropas Savienības eh, sastāvā jau pavisam drīz. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Paldies referentu kungam. Es tagad došu vārdu Donžon kungam. Paldies, priekšēdētāji! Pavisam vienkārši es vēlējos sveikt Tanoku kungu par, par viņa ziņojumu, kurš, manuprāt, ir ārkārtīgi labi paveikt darbs. Viņš ļoti labi arī mums paskaidroja īsos vārdos situāciju, viņš arī uzsvēra to progresu un pozitīvajiem aspektiem šai uh, eh, kandidātu status valstī. Uh, neizlaižot eh, nevienu punktu arī to, kur vēl mm, panākams progress. Eh, tādējādi Eiropa nepiever acis ne uz vieniem trūkumiem, bet priecājās par sasniegumiem. Mēs runājam arī par eh, mēdīju atklātību. Mēs nedrīkstam aizmirst arī pagātnes notikumu. Tā ir maza valsts, bet mums ir jāatcerās uh, Uh, pagātni un jāatcerās Eiropas pagātni, tātad Kosovas konfliktu un citus kon starptautiskus konfliktus, kuri ir, uh, kur uh, Montenē, mm, kur Melnkalne pieņēmusi Eiropas Savienībai līdzīgus, draudzīgus uzskatu un, uzskatus un arī Uh, attiecībā uz tādām valstīm, kurām viņi nebija sākumā uh, tik uh, draudzīga, ka tā ir pieņēmusi pareizo nostāju, tā ir daudz etniska valsts, tikai 40% e, pamatiedzīvotāju saka, ka tie ir, ir melnkalnieši, vispārējie ir uzskata sevi par citām nacionalitātēm piederošie, piederošiem. Uh, Uh, Melnkalne nekad nav bijusi arī uh, tādā krīzes situācijā, tādēļ, ka tur būtu bijusi tik ārkārtīgi etniska spriedze, uh, tā ir visu varējusi sarunāt mierīgā ceļā, un tas, to mēs nedrīkstam aizmirst, un ir virkne valstu, kur, kur diemžēl tā nav, un kuros valda arī korupcija, un kad tika izveikts pētījuma darbs, tā, pētniecības darbs, tad referents arī ir norādījis, kā ir virkni problēmu <clears throat> Melnkalnē tieši ar šo jautājumu, bet uh, nu, tas nav nekas nelabojams. Un jāsaka, ka visos Rietumu Balkānos tā vēl joprojām ir problēma. Uh, Horvātijā arī, uh, Kosovā, un līdz ar to mums ir jāsturpina uh, darbs un jāizvērtē, kas notiek Melnkalnē attiecībā uz noziegumiem un um, arī uz to, ka nav pilnīgi neatkarīgs uh, tiesiskas institūcijas, kas varētu to izvai, izvērtēt šajā valstī. Paldies līdz ar to Tanam kungam par to plašo skatu un bildi, ko viņš, kādā viņš mums parādīs šo valstu. Paldies. Kirilo kungam došu vārdu. Mm, ne tomēr Kornelijas skundzē. Paldies par šo uh, ļoti interesanto ziņojumu, kurš pieskarās tik daudziem svarīgiem jautājumiem. Melnkalne, kā jūs teicāt, ir ļoti maza valsts, salīdzinoši maza valsts, kas arī rezultējās virknē citu lietu. Viena no sliktajām lietām ir tāda, ka jeb <laughs> jebkas, kurš ir kaut kas, viss pazīst eh, visus pārējos. Tātad viens, viens otru pazīst, tāda kā liela ģimene. Ah, līdz ar to ir ļoti grūti izvairīties nu, no tādiem ah, gadījumiem kā korupcija, piemēram. Esmu runājusi ar, ar, ar ministriem, ar parlamentāriešiem, un viņi jautāja, ah, vai tulka tiešām teica vārdu gejs Uh, un, un, un tad, tad uh, lielākā daļa um, nu, tā ķiķināja. Tātad tas nozīmē, ka arī ar seksuālām minoritātēm, ka pret tām uh, vēl joprojām pastāv zinām aizspriedumi, vēl arī mazie vidēja uzņēmumi, kuriem um, netiek pievērsta mm, tādu uzmanību, kādu vajadzētu. Savukārt viņiem uh, sako ļoti bieži viņus izspiego dažādi spēcdienesti un, un, un, un uh, notiek negodīga konkurence. Bet uh, viņu, citi saka, ka viņu problēma būtu lielāka, uh, ja viņi, viņi viņiem būtu lielākas problēmas, ja viņi būtu paši lielāki. Nē, Monte, uh, Melnkalne nav Uh, viena no tām valstīm, kura saņem aizrādījums par vīzu liberalizāciju, kā mana valsts, piemēram, jo tiešām nav milzīgi pūļi no Melnkalas uh, ar patvērumu meklētājiem uz rietumiem. Uh, attiecībā uz vīzu liberalizāciju ir, būtu jāmin vēl kaut ko šajā ziņojumā. Tas ir par pilsonības piešķiršanu. Uh, Monte, es atvainos, Meln, Melnkalnē šobrīd pilsonība tiks, tiek piešķirta, uh, nu, uh, visnotaļ necaurskatām, pēc necaurskatāmiem noteikumiem. Šobrīd tiek domāts par, pus, par to, kā piešķirt pilsonību jebkuram, kurš um, investē šajā valstī pusmiljonu. Tas nozīmē, ka uh, jūs varētu nopirkt, nopirkt pilsonību Melnkalnē, un tiklīdz, ka Melnkalna kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, tas nozīmē, ka attiecīgais mm, pi, pilsonis būs arī Eiropas Savienības piln, pilsonis. Tādējādi tas varētu būt ļoti interesanti dažādiem krimināla elementiem, ko mēs nevaram piekļaut. Um, attiecībā uz. Uh, to, ko Tanaka kungs teica, ka um, Melnkalna ir ekoloģiska valsts, bet tas, kas šobrīd notiek uh, ar vīdi un kā uh, turisms attīstās Melnkalnē, būtu ļoti žēl, ja uh, nacionālie dabas dārgumi tiktu, iz, uh, tiktu iznīcināti ar pārmērīgu nepārdomātu turismu straumi pieplūdumu. Līdz ar to būtu nepieciešams skatīties, eh, kā tiek eh, un kurā vietā eh, tiek celtas jaunas rūpnīcas, tādi kā uh, lielas elektrostacijas vai kas cits, būtu iepriekš nepieciešams arī vides, izvērtējums uz vidi, un tikai tad varētu pieļaut šādu projektu celtniecību īstenošanu. Paldies! Baidal kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs! par to, ka devāt man vārdu. Un liekas, ka ir grūti runāt par Melnkalni, ja mums nav zinām līdzjūtība neizrādām. Daudz no iepriekšējā runātāja jau to norādīja. Melnkalna ir neliela valsts, kur, kur uh, ir jāizprot kuru ir jāizprot uh, pilnībā, bet mēs nedrīkstam tikai aiz līdzjūtības nekri, neizteikt kritiskas piezīmes. Melnkalni ir eh, pret to jāizturās kā pret kārtīgu kandidātu valsti. Un Tano kungam ir savs viedoklis, kas ticis skaidri iz, izpausts uh, viņa ziņojumā. Uh, plusi, mīnusi, visi plusi un visi mīnusi, um, kādi pastāv šajā valstī. Un man ir jāsaka, ka daudz no jautājumiem tomēr paliek atklāti, un Melnkalnei tuvākajos gados būs jārisina šie jautājumi. Tuvākajos gados mēs arī zem lupas pētīsim uh, šo valstu, un jūs jau uzsvērat tās problēmas, tiesiskums, organizēta noziedzība, mm, korupcija, uh, mēdīju brīvība, vārda brīvība. Um, šie ir visi jautājumi, kuri kuri pastāv visās pārējas pro, perioda valstīs. Tas nav nekas unikāls tikai Melnkalnē, bet uh, mazās valstīs šādi gadījumi uh, ir vieglāk nosakāmi, ir vieglāk atklājami. Tajā brīdī, kad mēs runājam par vārda brīvību, tātad mēdījiem, uh, ir pavisam skaidrs, ka. Tajā brīdī, ka uh, vārda brīvība tiek apspiesta, šī problēma uh, ir uh, ātri vien pamanāma un to atspoguļo starptautiskos medijos. Uh, likumdevēji Melnkalnē uh, būtu, tiem būtu jādarbojas ātrāk, uh, lai apkarot šādus gadījumus. Tanokungs jau uzsvēra vairākus nopietnus elementus, svarīgus elementus, Uh, visos gadījumos, kad mēs um, vērtēsim Melnkaunas gatavību pievienoties Eiropas Savienībai. Uh, ekonomiskā struktūra, piemēram, ļoti svarīgs jautājums. Pēdējos gados Melnkalne ir attīstījusi uh, savu turismu infrastruktūru pietiekami labi. Viņi arī um, pasaules reitingos uh, ļoti augstu vietu ieņēma turismu jomā. Bet mēs nevaram izlikties, ka turisms ir pats svarīgākais sektors šai valstī. Uh, milzīgi daudz citu sektori ir izmiruši, uh, kas bija iepriekšējās dekādēs uh, kā veiksmīgi un plaukstoši sektori. Uh, Es tāpat uzskatu, ka ir virkne pozitīvu lietu, kuras būtu jāuzsver un jāatspoguļo attiecībās ar Melnkalni. Gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem, kur tik teikuši, ka Melnkalnē ir ļoti dzīvīgs, dedzīgs parlaments, kurš parādīs tādu vienotību visos strateģiskajos mērķos, uh, piemēram, Eiropa, integrācija Eiropas Savienībā, tad, kad uh, Melnkalnes parlaments par to runā, uh, kad runā par mm, integrāciju uh, NATO vai citās organizācijās, tā mm, parlaments ir mazāk vienprātīgs. Mēs jau esam pieskārušies jautājumam, bet es vēlreiz gribu uzsvērt par minoritātēm. Lielās minoritātes ir aizsargākas, viņas tās var piedalīties politiskā un kultūras dzīvē, ir trīs minoritātes, kuras tomēr ir uh, problemātiskas. Es gan to uzsvēru šajā ziņojumā, gan arī. Uh, uh arī komisijas ziņojumā. Uh, Aškālī minoritāte, uh, Romu minoritāte un Eģiptiešu minoritāte. Un e, tas jau sakņojās tradīcijās, sakņojas Melnkalns tradīcijās un vēsturē. Un piemēram, ta, un, un tas rezultējas ar to, ka sievietes netiek iesaistītas publiskajā dzīvē, valsts dzīvē. Melnkalnē būtu jāizrāda lielāka iecietība brīžos, kad, uh, kad, run, uh, kad runa ir iet par uh, homoseksuāliem cilvēkiem. Montenegro ir daudz centusies, ko labu darīt, tā ir labas kaimiņa attiecības šobrīd. Tā ir ļoti daudz, ko darījusi, lai tādas tās būtu Un es gribētu ieteikt, ka šajā procesā, kad uh, Melnkalna integrējās Eiropas Savienībā, uh, te būtu uh, pirmām kārtām jāatrisina uh, savas robežu jautājums ar Horvātiju, bet tas arī skar Horvātiju. Paldies! Tālāk došu vārdu Kops kundzē. Uh, paldies! Arī es vēlētos sveikt mūsu kolēģi um, ar šo ziņojumu. Sveicu Tanokungu, ļoti svarīgs brīdis uh, šajā procesā, kad uh, komisija un parlaments uh, sūta, ka tam būtu jāsūta pozitīvi signāli uz Melnkalni. Un šīs sarunām, šīm sarunām būtu jāsākas pēc iespējas ātrāk un ir ļoti svarīgi uh, ka mēs atzīstam uh, to pozitīvo mm, pārmaiņu gaitu, kāda ir Melnkalnē. Es uh, uh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kur runāja par problēmām, organizēto noziedzību un korupciju, ļoti svarīgi punkti, bet man liekas, ka Rietumbalkānos visā, par visām valstīm varētu pārmest korupciju un organizēto noziedzību, bet kopumā ziņojums ir ārkārtīgi sabalansēts, it īpaši es priecājos par eh, vārda brīvību, par domas brīvību, arī par to, kā ir paragrāfs vai ir punkts, kas runā par sieviešu tiesībām, par sieviešu iesaistīšanu valsts dzīvē, aktīvi sabiedriskā dzīvē. Varbūt mums vajadzētu nedaudz eh, runāt vairāk par, eh, par upuriem ģimenēs. Tātad varbūt to mēs varam darīt kopā ar sievietēm, sieviešu tiesībām, jo uh, Eh, Melnkalnē tomēr ir liela problēma šī te vardarbība ģimenēs. Eh, es nepiekrītu vienam punktam, kur jūs runājat par vidi. Eh, Melnkalnē ir milzīgs enerģētikas potenciāls. Jūs jau runājāt par elektrostacijām, bet tā, tā varētu būt arī problēma videi. Šai brīnišķīgai ekoloģiskai videi, ja tiks tu palielināt hidroelektrostaciju skaits. Un jūs jau runājat par robežu uh, neskaidrībām, tātad uh, par strīdiem jautājumiem ro, robežu jautājumā ar Horvātiju un uh, jācer, ka ko, te, to ne, nerisināsim tikai kopienu tiesā, bet to, tiks, at, jā, to varēs atrasināt ātrāk. Nu, strādāsim visi kopā pie, šī jautā, pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tā no. Tālāk kungam došu vārdu. Paldies! Es arī vēlētos. Um, es arī vēlētos sveikt kolēģi Tanoku kungu. Uh, man liekas, ka ļoti labs uh, ziņojums. Es gribētu runāt vairāk par lielāku um, integrāciju uh, Eiropas Savienībā. Uh, Melnkalna ir vai nu ļoti gudra, uh, vai arī vienkārši tā ir liela veiksme, jo Melnkalna ir vienīgā valsts šajā reģionā, kurai būtu nopietnas problēmas, nopietnas šķēršļi, kādēļ tā nevarētu vistuvākajā laikā tikt uzņemta Eiropas um, valstī, Eiropas Savienībā. Bosnija-Hercegovina uh, valsts pārvaldē ir problēmas. Uh, Ma, Maķedonijai ir problēmas ar Grieķiju, o citām valstīm kaimiņos ir citas problēmas. Varbūt, ka mums vajadzētu tad uh, iedrošināt Melnkalni, izmantot šīs visas iespējas un palielināt viņu integrācijas ātrumu Eiropas Savienībā. Protams, ka tas viss ir saistīts arī ar politisko gribu valstī. Ja? Viens no politiskajiem spēkiem uh, uh, ir bijis vadījis valsti par pārāk ilgi, tad varētu iesn, ieslīgt tādā inercē un nebūt tāda politiska grība un politiska centiena, un es domāju, ka tā ir uh, Melnkalnas problēma. Tur nav pietiekami daudz iecietības uh, attiecībā uz citiem uh, uzskatiem, uh, problēmas ar minoritātēm, problēmas ar plurālismu. Uh, bet tas ir um, arī viņu attieksmē pret pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība bieži vien tiek uzskatīta kā valsts ienaidnieks, manuprāt, ļoti muļķīgi. E, ļoti liela vardarbība Melnkalnē rodas no tā, ka tiek apspiest, e, ka, ka tiek kritizēti e, korup korumpētie politiķi un, un, un lai arī kurš kritizētu šos te korumpētos politiķus vai vispār korumpētās per, personas, tad tie saņem sodu, tie tiek sodīti pat nakts vidū, tātad apspiest vārda brīvība. Līdz ar to es neredzu šeit politisko gribu kaut ko labot, bet Runājot par vidi, Melnkalna ir ekoloģiska valsts, un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti laba lieta pa, pasniegt sevi kā ekoloģisku valsti, bet jebkurš, kas būs, um, kas aizbrauc, aizbrauks uz Melnkalni, redzēs, ka tas tomēr nav, tā nav. Uh, Melnkalne uh, vajadzētu būt tādai, uh, tādai, um, kā neskartās dabas stūrītim, bet, nu, diemžēl, jāsaka, ka tas tā nav. Paldies! Pietels kungam vārdu dodu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Arī es vēlētos sveikt kolēģi Tanukungu par šo ļoti labo un reālo uh, ziņojumu. Uh, gribu teikt, ka tas arī ir reāls. Melnkalni ir spējusi uh, veikt tādas reformas, kuras ļāvušas uh, izveidot šo te ārkārtīgi labo pozitīvo regulas projektu. Es domāju, ka tā, šī valsts tiks uh, integrēta Eiropas Savienībā visdrīzākajā laikā. Es gribu tikai uzsvērt dažas lietas. Pirmām kārtām priecājos par to, ka uh, Melnkalns integrācija uh, šobrīd uh, nekādi uh, nešķeļ mūsu Eiropas politisko kopienu. Tātad mēs visi esam vienisprātis šajā jautājumā, vai vismaz lielā mērā vairāk detalizēti es daudz nerunāšu, jo kolēģi jau uzsvēruši tos punktus, kurus gribēju uzsvērt. Vēl tikai piebilst, ka mums būtu vairāk jāuzslavē uh, tas progress, kuru uh, ir veikušas, kuru ir, uh, kur, kas ir panākts visās Rietumbalkānu valstīs, un Melnkalna noteikti būtu kā piemērs šo, šī progresa pionieri. Paldies! Paldies tagad komisijas vārdā Barakas kungs. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I would like also to. Paldies priekšsēdētāji. Arī es atbalstu Tanaka kunga sagatavoto dokumentu. Protams, tas ir eh, parlamenta teksts. Mēs par to komentārus nesniegsim. Bet lielā mērā tas atbilst komisijas viedoklim un rekomendācijām. Mēs sekojam šim debatēm ar lielu interesi un, protams, ka gaidām arī galīgo teksta variantu. Merci, Monsieur Kukan, président de délégation. Désolé, j'avais pas vu qui demandait la parole. Paldies, Kukan kungs. Es atvainojos, jūs laikam gribējāt izteikties, jā? Ja? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového ani dra... Paldies. Man liekas, ka nekas tāds īpaši dramatisks nav piebilstams. Es tikai gribēju izteikt dažas pozitīvas piezīmes. Kā jau mani kolēģi pareizi ir teikuši, Viņi ir komentējuši par Montenegro imidžu, par Montenegro Melnkalnas reputāciju. Un tas viss ir bijis pareizi, bet, nu, projām ir iespēja mainīties, ir, piemēram, jāpiemina tolerances trūkums, ir arī korupcija, neiecietība pret atšķirīgiem viedokļiem. Uh, bet man liekas, ka mums uz Melnkalnu šodien būtu jāskatās kā uz valsti, kas. Balstoties uz šo ziņojumu atbilst kandidātu valstīm izteiktajām prasībām, un es ceru, ka drīz uzsāksim iestāšanās sarunas, ceru, ka šai valstī nebūs pārāk ilgi jāgaida. Pirms tiks piešķirts šāds status mums arī jādara viss, lai mūsu partneriem Vankalnē dotu stimulu veikt nepieciešamos pēdējos soļus, lai varētu uzsākt šīs sarunas. Tana kunga parādītā aina ir ļoti reāla neskatoties uz to, ka daži pat saka, ka tā ir pārlieku pozitīva, bet ja mēs salīdzinām ar citām Rietumu Balkānu valstīm, tad Melnkalnē ir vismazāk problēma. Tanaka kungs teica, ka šeit varētu būt arī kādas izvērtējuma atšķirības, nu, ir jau abējādi, jo nu, viens jau nevar izvēlēties, kā, kā kam paveiksies, bet Melnkalni jebkurā gadījumā ir izdarījusi visu, lai izmantotu jebkuru iespēju, un es atbalstu to, kā šis ziņojums ir sagatavots. Tanaka kungs, tagad lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka tad, kad es saņēmu uzdevumu gatavot šo ziņojumu, man likās, eh, ka mums ir paveicies, jo darbs būs vieglāks nekā citiem. Es pilnīgi piekrītu Kakana kungam teikt. Kukana kunga teiktajam, jo viņš ir pazīstams eksperts par šo jautājumu. Piekrītu arī Tāler kungam, kas ir bijis ārlietu ministrs par to, ka Melnkalna ir valsts ar vismazākajām problēmām šajā reģionā. Mums tas būtu jāatzīst. jā, varētu šo situāciju salīdzināt ar kuģu regati. Montenegro šeit ir, priekšla, ir priekšgalā. Protams, mēs arī atbalstam Horvātiju, kas būtu nākošā rindā uz iestāšanās sarunu sākšanu. Atbalstu arī to, ko teica citi kolēģi, Danžan kungs, Webel kungs eh, un tā tālāk. Atbalstu arī teikto par sieviešu tiesībām. Šeit neesmu eksperts, bet ar prieku uzklausītu vairāk par šo. Paldies arī zaļo kolēģim, kas pievērsās jautājumam par seksuālo orientāciju un geju tiesībām. Es gan nepiekrītu komentāram par pilsonību, jo es uzskatu, ka visām suverēnām valstīm ir jāpatur tiesības piešķirt pilsonību tām personām, kurām uzskat par vajadzīgu, un tā tas ir pat manā valstī. Uh, Lielbritānijā arī ir iespējams nopirkt eh, investoru vīzu, dzīvot piecus gadus un pēc tam pieprasīt pilsonību. Bet nu vienīgais ierobežojums ir tāds, ka pateicoties eh, brīvai pilsoņu kustībai, ja šādā gadījumā tiktu Melkalnē piešķirti tūkstošiem šāda veida pilsonības uh, pilsonību, tad varētu rasties kaut kādas problēmas, un eh, Eiropas Savienība varētu šeit komentēt saistībā ar imigrācijas nosacījumu pārkāpumiem, bet pretējā gadījumā Mankalnē ir tiesības piešķirt pilsonību, kam, kam vien tā vēlās. Man liekas, ka tā galīgi nav mūsu darīšana. Ja vien jūs negribētu teikt, ka šie cilvēki ir kaut kādi krimināli inter, starptautiskā meklēšanā izsludināti krimināli noziedznieki un uh, pieprasīts viņus arestēt un tā tālāk. Un tad tiek pārkāpta konvencija par noziedznieku izdošanu. Bet, nu, es neesmu šeit eksperts, bet, cik es saprotu, viņi pavisam nesen ir parakstījuši savstarpēju izdošanas līgumu ar Serbiju, kas bija problēma, jo vairāki noziedznieki slēpās Melnkalnē izmantoja to, ka viņus neizdod Serbijai. Bet, nu, parakstot šo jauno līgumu, man liekas, ka tas vēl gan nav ratificēts, bet, nu, pavisam drīz tas notiks, tad šāda praksa tiek beigta. Un tāpat līdzīga situācija ir ar Horvātiju. Un tāpēc varētu teikt, ka mm, tas jautājums par izdošanu netiec uz uh, gadījumiem, kad ir savstarpējās izdošanas līgumi. Jā, ir kaut kādas vēl jomas, kur varētu uzlabot, kur uh, vidas standartu jomā, piemēram, nav uh, izpildīts viss, piemēram, atkrituma pārstrāde, gaisa kvalitāte un tā tālāk. Protams, es uzklausīšu visus jūsu grozījumus, lai detalizētāk skaidrotu situāciju, bet, nu, kopumā es ar prieku redzu, ka komiteja manu. Uh, ziņojumu ir uztvērusi pozitīvi, un es ceru, ka tas nebūs tāds pretrunīgs ziņojums, par kuru mums nāksies strīdēties. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Gribēju jums atgādināt, ka grozījumu termiņš ir 14. decembris 12. dienā. Nākošais punkts darba kārtībā - Eiropas stratēģija Melnās jūras reģionam pašiniciatīvas ziņojums, un mēs izskatīsim grozījumus. Kordiano kungs ir uh, referents, par to jums jau bija sākotnējā diskusija, tik iesniegts 131 grozījums no dažādām komitijām. Rūpniecības uh, un izpētes uh, komiteja ir uh, jau sagatavojuši pozitīvu atzinumu un arī cits komitejas to darīs. Tagad došu vārdu referentam, lai viņš varētu komentēt grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, patiešām 131 grozījums tika iesniegts. Ar prieku redzu, ka gandrīz visi ir konstruktīvi, ir vispārējais, vis, vispārēja vienošanās, izpratne par par Melnās jūras reģiona konceptu, par to, ka nepieciešama lielāka uzmanība no Eiropas Savienības un ka ir eh, jāuzlabo arī esoša Eiropas Savienības stratēģija šim reģionam. Es redzu, ka partijas eh, kopumā vienojas par vispārējo virzienu. Lielākā daļa grozījumu no Tautas partijas sociāldemokrātiem no Aldes ir nākuši, daži arī no zaļajiem. Lielākoties tie ir konstruktīvi un pieņemami. Protams, ka ir daži jautājumi, par kuriem piedāvāšu kompromisus. Nebūtu tāds uh, konsekventāks teksts un lai neatkārtotos lietas. Bet, nu, galvenokārt tas attiecās uz Eiropas Savienības eh, attiecībām šajā reģionā un arī uz enerģētikas jautājumiem un infrastruktūru. Rīt ir tikšanās ar ēnu referentiem, man liekas, 12.30. Es ceru, ka mēs varēsim diskutēt par grozījumiem un kompromisiem, lai vienotos par kopēju nostāju. Protams, ir daži grozījumi, kurus es nevaru ņemt vērā, galvenokārt par divām lietām. Pirmkārt, grozījums, kas ir saistīts ar jaunas struktūras izveidošanu Melnās jūras reģionā 29. grozījums par Melnās jūras savienības izveidošanu un 56. Eh, grozījums par trīspusējas struktūras izveidošanu, iekļaujot Krieviju un Turciju. Man liekas, ka šādas struktūras un institūcijas nav vajadzīgas, jo pašlaik jau ir pārāk daudz šādu organizāciju. Man liekas, ka jaunu struktūru izveidošana tikai negatīvi ietekmētu esošo darbību izpildi. Runājot par trīspusēju struktūru ar Turciju un Krieviju, es jau projektā norādīju, cik svarīgu lomu spēlē Krievija un Turcija šajā reģionā. Bet ir ļoti grūti pieņemt grozījumu, kur it kā citas valstis vispār tiek izslēgtas no reģionālās sadarbības struktūras. Un otrā grozījuma grupa, ja 38. un 39. ir saistīti ar nosacījumu izslēgšanu pār atsevišķu budžeta pozīciju Eiropas Savienības stratēģijai Melnās jūras reģionā. Tas manā ziņā ir tāds centrālais elements, konkrēti ir runa par atsevišķām budžeta pozīcijām. Es smēlos iedvesmu no manu kolēģu darba pie līdzīgas stratēģijas Baltijas jūrai, kur ir šāda atsevišķa budžeta sadaļa, iedaļa. Gribu arī piebilst, ka pašreizējais Eiropas Savienības eh, finansējums šajā reģionā ir roti fragmentēts. Uh, nav konsekvents un nav arī redzams. Bija grūti pieņemt arī dažus grozījumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības lomas ierobežošanu Eiro Melnās jūras reģionā. Protams, ar prieku uzklausīšu arī jūsu komentārus Rīt strādāsim arī ar ēnu referentiem 12.30 sanāksmē. Nobeigumā vēlreiz gribēju teikt, ka vairākums atbalsta šo ziņojumu. Paldies arī par jūsu devumu. Paldies. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Kazak. Paldies, eh, referentkungs. Tagad Kazakungam vārds collègues. Tout d'abord, félicitations. Paldies, dārgie kolēģi! Pirmkārt, gribēju apsveikt referentu Angarjano kungu ar šo visaptvarošo ziņojumu. Man liekas, ka šīta reģiona vitalitātes atjaunošana, pieņemot īpašu stratēģiju, ir ļoti svarīgi. Uh, jo, ja nav finanšu resursu, nav arī e, specifisku rezultātu Melnās jūras reģionā. Bet runājot par INTA komitejas e, viedoklis, gribēju pieskarties tikai dažiem svarīgākajiem punktiem. Pirmkārt, Melnās jūras reģionu ietekmēja finanšu krīze, un tas nozīmē, ka kā vidējā izaugsme 6% apmērā gadā ir pēkšņi apstājusies, tāpēc mums ir varbūt jāsniedz palīdzību, uzlabojot finanšu un banku sektoru un, un citās jomās. Otkārt, Melnās jūras reģionam reģionālā sadarbība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Reģionā jau ir vairākas iniciatīvas, uh, bet varbūt mēs varētu sadarbības efektivitāti uzlabot. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, lai aktivitātes nepārklātos un finanšu resursi netiktu izmantoti divkārt vienai lietai. Mums ir jābalstās uz uzkrāto pieredzi, eh, kas ir saistīta ar Baltijas jūru, Donovas reģionu un citiem līdzīgiem reģioniem runājot par sadarbību ar reģionālām organizācijām, piemēram, Melnās jūras ekonomikas sadarbības organizācija, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāizveido tātad šāda infrastruktūras sadarbība. Īpaši domāju par enerģētikas projektiem, piemēram, Nabuko. Uh, Svarīgi arī ir jūras un sauszemes ceļi šajā reģionā, jāstrādā pie jūras ostu attīstības, piemēram, Kastancā un Vanā. Pašlaik ir divas valstis, kas nav PTO loceklis šajā reģionā. Mēs gribētu panākt, ka visas valstis kļūst par PTO locekliem. Lielāko daļu no šīm lietām referents ir pieminējis un viņš arī rūpīgi pievienojas grozījumus, kas ir saistīti ar uh, sadarbību, piemēram, starp Kontantas un Vānas ostām. Paldies par to. Par Donavas reģionu. Un es atbalstīju to, ko teica Paskūkungs. Jo Donavas reģions parāda, cik strateģiski svarīgs ir Melnās jūras reģions Abi šie reģioni gan ir atšķirīgi. Piekrītu arī Vaglanu Kilo kungam, kas uzskata, ka jāpalielina vīzu režīma elastība šajā reģionā, un es ceru, ka nākotnē mēs varētu izpildīt šī reģiona gaidas. Paldies! Madam Kopa. Kopas kundze mums vārds. Jā, paldies! Jā, nu jāsaka, ka es reiz pateicīga referentam, un man ir vairāk komentāri arī par uh, Melnās jūras jautājumu. Reģions ir ārkārtīgi svarīgs, tur ir eh, dabiskie resursi, tur arī ķekāpskā pozīcija reģionam ir ļoti vērā ņemama, bet um, reģionā notikuši arī vairāki tādi diezgan delikāti konflikti politiski konflikti, kas jāņem vērā, tāpat arī organizētā noziedzība tur eh, plosās un arī nelegālā migrācija ir eh, būtiska problēma. Un referents mēģinās visu godprātīgi atspoguļot savā ziņojumā, un ziņojums tiešām ir ļoti labs. Viņš piemin, ka šim reģionam ir ļoti augsts eh, energopotenciāls. Tā tas tiešām ir, un tādēļ mums ir svarīgi veidot labas attiecības ar šī reģiona valstīm un realizēt šo potenciālu. Sadarbība ar šo reģionu noteikti nāks par labu Eiropas Savienības attīstībai. Ļaus uzlabot enerģētikas eh, politiku, piegādes drošības, tāpat arī uzlabot eh, tirsniecības iespējas šajā reģionā. Ja viss šīs lietas ir jāstiprina, bet eh, īpaši vēlas izcelt cilvēktiesību jautājumu, jo šajā reģionā ir vērojami neskaitāmi pārkāpumi cilvēktiesību jomā. To arī ierosina savos grozījumos. Tāpat arī norāda, ka sadarbībā ar Eiropas eh, Savienību un noteikti uzlabosies ekonomiskais stāvoklis un demokrātija šajās valstīs. Un to es tieši mēģināju atspoguļot savos grozījumos. Paldies! Merci, madame. Merci. Paldies, eh, Sēvra kungam lūdzu vārds. Paldies priekšsādātājiem. Jā, runājot par šo reģionu, ir vērojams, zinām, aizspēdumi. Un šie aizspēdumi vēsta, ka var eh, pilnveidot sadarbību ekonomiskā un vidas jomā ar šī reģiona valstīm. Vienlaiks neskarot drošības jautājums. Manuprāt, tas ir, tas ir nepareizs pieņēmums. Es nesen esmu apmeklējis šo reģionu un eh, es sapratu, ka kamēr drošības jautājumi netiek adekvāti risināti, Un mēs faktiski arī nevaram runāt par citu šī reģiona sadarbības uh, eh, dimensiju stiprināšanu. Nav tādas iespējas vienkārši. Līdz ar to, jā, mēs runājam par drošības jautājumu. Pēkšņi mēs redzam, ka reģionā ir divas uh, valsts, kuras nevēlas iesaistīties dialogā ar mums par drošības jautājumiem, un tās ir, protams, Krievija un Turcija šīs divas valstis. Lūk, tā kā savā ziņā te runā par tādu apburto loku. Nu, un tādēļ es aicinātu mūsu cienījamo referentu varbūt vēlreiz pārdomāt eh, viņu ziņojumu un savu viņu nostāju par vienu no grozījumiem, kurā runa par to, ka ir nepieciešams konsolidēt eh, tādu sarunu formātu, kurā būtu iesaistīta Eiropas Savienība, Krievija un Turcija, nevis lai izslēgtu citus partnerus, bet gluži otrādi, lai radītu tādu vidi un tādu sarunu gaisotni, lai arī citi partneri varētu tikt iesaistīti. Jo, ja mēs vēlamies būt politiski korekti un sacīt, nu jā, nu ziniet, labi, mēs tur neizceļam un neizdalām, kur ir partneris lejā, kur nav, nu tad mums tā efektivitāte šajā ziņā tikai kritīsies. Lūk, tieši tādā gaisotnē jāskat viens no maniem, mans iesniegtiem grozējumiem. Informēšu jūs, kā sacīju, nesen mans politiskās eh, grupas līmenī mums, mums bija šāda konference. Nu, un šāda pieeja noteikti ir auglīga, ir pamats to sacīt. Es vairs atkārtoju, ka mans grozījums vērst to nevis, lai izslēgtu kādus saviem partnerus, bet gluži otrādi, lai iekļautu šos partnerus, bet tā kā divi lielākie partneri paši sevi izslēguši dažādiem izdevumiem no šīm sarunām, nu, tad, manuprāt, būtu loģiski un prātīgi runāt par to, ka šie partneri ir jāiesaista pirms mēs varam sastāvot tā plašāku konferenci. Un vispēc pēdējais komentārs man ir par. Uh, otro mans iesniegto grozījumu, ko, uz ko atsaucās un Grjānu kungs eh, savā ievadu runā. Un tā, šis grozījums saistās ar, ar manās jūras eh, savienības ideju, vai, vai unijas ideju. Nu, varbūt šo formulējumu, šo apzīmējumu varētu pamanīt kompromisu vārdā, bet eh, tāpat laikā es, protams, es piekrītu referentam, ka uh, jau pastāv daudz dažādu starptautisku iniciatīvu un organizāciju, nevajadzēja radīt vēl kaut, kaut ko papildus, kaut ko jaunu, bet tāpat laikā šādas organizācijas, kur Eiropas Savienībai būtu tāda protagonista vadītāja loma, šādas organizācijas nav. Nu, tā kā, ja mēs to sauktu Unionu Mediterāna vai Vidusjūras Savienību, tā tak pastāv, nu, tad varētu vējot arī Melnās jūras Savienību. Nu, ne jau obligāti pēc tā būtu jāteicās, bet katrā ziņā tā varētu būt kāda politiska, tāda superstruktūra, pārvalstiska struktūra, ar tās palīdzību varētu nākt pie stratēģijas, kas ir nepieciešama un kas aizstās patreizējo sinerģiju, kas uh, atzīst uh, to, ka šādas stratēģijas pietrūks. Paldies. Monsieur Kirilov. Kirilov kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji. Arī vēlos uzteikt Ungariānu kungu veikumu. Viņa sastāties ziemas tiešām ir eh, visaptvarošs un līdzsvarots. Vismaz viņš centies to tādu padarīt. Nu. Rezumējot kolēģis sacīto un arī man pašu viedokli, jāsaka, ka nu, šis pasākums tiešām nav viegls, proti izveidot aktīvu sadarbību manās jūsu reģionā, tas nebūtu, nevedīsies eh, viegli. Kādreiz eh, ap Melno jūru bija četras valsts, un tagad to ir gan vai divreiz vairāk. Nu, varbūt dažas valsts pateikt, ka, ka pat uh, trīskāršojies, ja, tur, ja mēs atzīsim visas tās mazās valstīs, kuras, kuras to pretendi. Nu, jāatzīst, ka ne visas valstis būs priecīgas par šādu uzstādījumu, par šādu aktīvo sadarbības politiku, un, nu, man viedokļa raugoties, lai atdzīvinātu šo, šo politikas jomu, Varbūt vajadzētu koncentrēties uz konkrētām, dažām konkrētām jomām, kas izraisa nopietnu interesi visām valstīm Melnās jūras reģionā. Nu, piemēram, vienaši vien tāda. Melnā jūra ir ļoti vētraina, ļoti bīstam jūra. Mēs bieži notiek nopietnas katastrofas, avārijas šajā jūrā. Nesen, piemēram, holandiešu kūģis uh, saskrājās ar Sierra Leonis, zem Sierra Leonis karoga kuģojuši kuģi, kuģis nu, um, nogrims, seši cilvēki kā bojā, četri tika izglābti, holandieši sapācēja, un arī Bulgārijas iestādes palīdzēja. Lūk, un um, tas liecina par to, ka reģions ir bīstams, un varbūt vajadzētu ziņojumā jau atsevišķu rinkopu izcēpšu jautājumu, jo, lai nu kas, bet, bet šajā jautājumā slepkavība interesē pilnīgs visas reģionu valstis. Un es arī, lūk, ierosinu grozījumu, kurā ir uzsvērts šī aspekta nozīme, un es ceru, ka referents man atbalstīs. Un vēlreiz tātad es aicinātu tiešām meklēt eh, un pievērst uzmanību tādām lietām, kas eh, atbilst visu reģionu interesu, um, eh, reģionu valstu interesēm, protams, ko atbalstīt arī, arī Eiropas Savienība. Paldies! Šāds kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, manās jūras stratēģiju esam jau diskutējuši nereiz vien šeit, un Un, nu, protams, mēs mums ir arī um, tāda, tāda um, kopēja viedokļa, un tāpēc mani grozījumi ir vērsti uz precizējumiem. Origano kungs, um, vēlos jums pateikties par to, ka jūs esat ņēmis vērā un uzskatījis par konstruktīvu mūsu grozījumus, un jūs arī norādījāt, ka pamatā jūs varat pieņemt šos grozījumus. Un, un nu, mums vēl raugoties būtu svarīgi, lai mēs um, runātu par tādu mazāku attīstības projektu finansēšanu. People to people tā sauktie projekti, tātad, tātad, kā tas parasti neic saukt, tas uzlabotu tātad nevaldības organizā, nevalstisko organizāciju statusu un, un uh, civilās sabiedrības iesaistīšanos šajās lietās. Protams, Melnās jūras stratēģijā tas arī likt viņiem uzņemties atbildību par šo stratēģiju. Lūk, un, uh, un cita starpā arī Nu, kas attiecas uz neatrisinātiem konfliktiem, tad arī tos vajadzētu atturēt prātā un vajadzētu spērt saulēcīgi jau tādus preventīvus pasākums, lai izvairītos no konfliktiem un eskalācijas. Tas pats attiecas arī uz konkurējušo infrastruktūras projektu izstrādi energo sektorā. Nabuko un, un Saustriem, piemēram, divi šādi, šādi konkurējušie projekti, nu, un tāpat arī citi. Un, lūk, vajadzētu stabilizēt pastāvošos tīklus Un eh, tā, pirms eh, turpinās turpmāka paplašanāšanās, tur ir akadēmiski jāpē, jāpēt, kāds notiek. Un nepieciešams ir Eiropas eh, līmeņa tātad, pētījumu institūts attiecībā uz Melnās jūras lietām. Un ja šīs lietas tiek iestrādātas ziņojumā, tad es domāju, ka mēs varēsim atbalstīt, noteikti atbalstīt, atbalstīt šo ziņojumu un, un tas kopā, kopā ir īstajā virzienā. Paldies! Merci, uh, monsieur Sivič. Paldies, vārds Sivič kungam. Paldies. Dāmas un kungi, nu, ieklausoties uh, šajā diskusijā, man jāsaka, ka, nu, atcerēsimies, ka šī nav mūsu pirmā diskusija par manās jūras stratēģiju, protams. Tajā tiek skārti vairāki jautājumi, ko ir ļoti grūti samierināt un kaut kā. kā uguni un ūdeni. Reģions ir sarežģīts, tā, tāds karsts reģions, sacīsim, nu, tāpēc ir saprotams, ka pārskats ir pietiekami vispārīgs un arī liecina par to, ka Eiropas Savienība nav spējīga efektīvi risināt šī reģiona problēmas. Vēlos pieminēt vēl vienu elementu, kas nav izcēlts ziņojumā, bet kurš, manuprāt, tomēr ir pietiekami svarīgs elements, lai to izceltu, kas ir nepieciešams attiecību stiprināšanai starp reģionu valstīm. Proti vēlas runāt par starp parlamentāro sadarbību šo valstu starpā. Pastāv manās jūras reģiona starp uh, parla parlamentāra asambleja, tāds ir šīs organizācijas nosaukums, un, un šī organizācija, nu, kā lai to tā delikāti pasaka, nu, nu, jāsaka, ka šīs organizācijas pastāv tā domāšana, nu, nu varētu sacīt, ka raksturo tādu pagātnes filozofiju. Protams, iespējas reizēm ieceļoties šīs organizācijas darbībā, ka tur joprojām valda tāda padomu laika domāšana. Un jāsaka, ka šī organizācija interesēta arī sadarbībā ar, ar mums, ar Eiropas parlamentu. Bet, nu, tā rēģēšana no savas puses mēs īsti neesam. Tātad ir bijušas zināmas ierosmes izveidot tādu hog delegāciju, lai kontaktētos ar šo institūciju, tātad ar šo, šo parlamentāru asamblēju un uh, Lūk, tieši tādēļ es arī lūdzu vārdu. Es eh, pirms vairākiem gadiem šeit biju atbildīgs par eh, kontaktiem ar šo organizāciju. Un, cik es zinu, pēdējo mēnešu, nu, pēdējā pusgada laikā nekas faktiski nav mainījies. Manuprāt, būtu pēdējais laiks tomēr kaut ko darīt un, un stiprināt sadarbību starp eh, mums un šo mans pieminēto organizāciju. Jo citādi mēs tikai runājam, runājam, bet nekas nenotiek. Merci, monsieur Weigel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Paldies, priekšsētājs, saka Vaigla kungs. Nu, es vēlējos vēl pieminēt šī mm, ziņojuma nosaukumu Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Melno jūru. Jā, tātad tieši par šo stratēģiju runa šajā dokumentā, un eh, jāsaka, ka manas jūras reģions ir tiešām reģions, kurā ir nepieciešama steidzīgi, nepieciešama padziļināta un visaptroša stratēģija. Tikai tā mēs varēsim panākt to, ka Melnās jūras reģions kļūst par, par eh, to pasaules daļu, kur Eiropas eh, Savienībai spēlējama aktīva loma. Tas nav par labu gan Eiropas Savienībai, gan pasaulē kopumā. Nu, šajā reģionā, protams, ka savas lietas kārtībā ir vieglāk nekā citur pasaulē. Mums ir trīs dalība valstis, kur, kurām ir labi sakari ar šo reģionu, kas, kas arī atrodas šajā reģionā, un ir labi sakari ar attiecīgi citām reģionu valstīm un organizācijām, un tāpēc mēs varam uh, reiķināt uz to, ka padziļināt šī reģiona integrēšanu, mūsu kopējo uh, vērtību, mieru un, un, un uh, cilvēktiesību ievērošanas tātad. Uh, filozofijā šis reģions var iekļauties diezgan sekmīgi. Nu, jāsaka, ka Ungarijānu kungas ziņojumā ir ļoti precīzi izcelt viena noteikta lieta. Proti, šo reģionu nevarētu saukt par tādu ekonomiskas sadarbības e, zonu vai, vai, vai projektu. Tas arī nu, nav varbūt mūsu kā savienības e, ekonomiskās sadarbības e, prioritāte. Nu, Nav tā, ka mums neinteresē ekonomiskās lietas, bet ne tās ir tās svarīgākās un vadošās, kas nosaka mūsu interesi šajā reģionā. Svarīgākais panākt, lai mūsu kopējās vērtības, lai tās tiktu izplatītas un tiktu ievērotas šajā reģionā, nostimētos kā mūsu kopējās vērtības. Un tieši tādēļ ir svarīgi, lai mēs palīdzētu starptautisko konfliktu risināšanā šajā reģionā. Jo sevišķi es šeit atsaucos uz tām problēmām kuras uh, var atrisināt vienīgi ar, uh, ar reģionālu uh, organizāciju, reģionālu partneru starpniecību. Vēlos izstāstīt vēl vienu lietu. Kādu trūkumu vēlos izcelt. Protams, starp kultūru un starp reliģiju, starp konfesiju dialogu šajā reģionā ilgāku laiku nav noticis, un tas būtu jāatjauno. Tieši šāda rakstura dialogs ir kalpojis kā modelis sadarbības ar citām valstīm. To būtu nepieciešams aktivizēt šeit. Es piekrītu arī Kaisāka kungas sacītēm, proti vīzu režīma liberalizācija un vīzu režīma varbūt eventuāla atcelšana ir tiešām tas, uz ko mums eh, principā būtu nākotnē jātiecās, jo tas noteikti uzlabotu demokrātiskos procesus šajā reģionā. Vīzu režīma liberalizācija noteikti varētu būt eh, tāds viens no instrumentiem, ka, ar ko, ar kuru palīdzību mēs varētu tuvināt šīs valstis un šo valstu iedzīvotājs mums Eiropas Savienībai un mūsu tautām. Un vēl pēdējais komentārs priekšstādāja neiebilstē. Šī reģionālā iniciatīva, tad runāšu par šo stratēģiju, nu tā, tā, jā, tā ir jāatspūgļo mūsu pamatvērtības likuma vāra, starptautisko tiesību ievērošana, cilvēktiesību ievērošana, tas viss noteikti tur jāatspoguļo. Un tā skaitā arī, arī um, pulcēšanās un vārdu brīvība. Monsieur le rapporteur, monsieur Unguriano. Došu vārdu referentkungam Unguriano. Paldies priekšādātā, es centīšos atbildēt īsa, lai arī skanēšu daudz komentāru, un nu arī es vēlējos komentēt. Pirmām kārtām patie, pateicos par ļoti jaukām piezīmēm, kuru ļoti mums kvalitatīvs debats var izvērsties. Sākšu ar tām piezīmēm, ko izteica Kazakungs. Šajā te dokumentā jūsu ieteiktie grozījumi ir ļoti labi. Man liekas, ka mēs tos pilnībā ieviesīsim, implementēsim tekstā. Es arī atbalstu jūsu novērojumus attiecībā uz Donav, sasauci ar Donavas reģionu, ar Nabuko, arī PTO ietvaru, kuram jābūt būtu arī šī reģiona, tad Melnās jūras reģiona ietvaram arī tās piezīmes, ko izteica kolēģe Kopas kundze attiecībā uz cilvēktiesībām. Protams, ka tās arī es iekļaušu un ņemšu vērā ļoti stiprs un ļoti labs punkts, manuprāt, izskanēja no mūsu cienījumā kolēģa Severīna kunga. Un patiesi ir eh, nepieciešams diskutēt uh, un papildus diskusijas radīsies, ja mēs runāsim par um, Eiropas Savienības, Krievijas, Turcijas trīpusējiem uh, nolīgumiem sarunām. Es pie, piekļau, pieļauju un piekrītu, ka eh, gan Turcija, gan Krievija ir milzīgas eh, varas šajā reģionā, bet tās arī ir divas milzīgas problēmas šajā reģionā. Es nemaz nešaubos, ka tajā brīdī, kad Eiropas pieeja būs funkcionējošais modelis šajā Melnās jūras reģionā, tad Krievijai neatliks nekas cits, kā uh, Uh, attiecīgi arī rīkoties un saprat, saprast to prioritāro lomu, bet psiholoģiski. Kā tas notiks psiholoģiski, ja citas valstis uh, nejutīsies vai viņas marginalizētas, ja uh, izveidosies uh, šāda Eiropas Savienības, uh, Krievijas, Turcijas trīs stūris. Uh, ja mēs runājam par Melnās jūras Uniju, Savienību. Es piekrītu Severīnu kungam, ne, ne, mums nevajag tādu kā vidusjūras um, uh, savienību, kas, protams, ir uh, veiksmes tās šobrīd. Es nesaku, ka, ka mums jāveido līdzīgi, bet mēs varētu par to padomāt. Vēl kāds punkts, kas izskanēja, es domāju, ka mēs nedrīkstam ieliekt veidojumā, ko sauc par um, Melnās jūras savienību pirms vēl mēs neesam e, skaidrībā par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Melno jūru. Jums ir taisnība, ka sinerģija nav, uh, nav pietiekama. Mums ir nepieciešams pilns koncepts uh, Kirilo kunga uh, bāžas par uh, jūras drošību, un viņa grozījumi ir ļoti labi, ļoti vietā. Tāpat es piekrītu arī Šulc kungam, kurš uzsvēra attīstības projektus. Un, ja es pareizi sapratu, tad Siviča kungs runāja par starpparlamentāro uh, sadarbību un ko viņš ar to domāja. Ja mēs jau to mm, minējām mūsu sākotnējā uh, projektā, septītajā punktā. Es pateicos arī Vaigala kungam par ļoti vērtīgajām piezīmēm, kā viņš teica, un atvēra mums acis, kā realitāte šobrīd ir, ka realitāte trūkst, uh, ka mums nav Melnās jūras pieeja, uh, pieeja Melnējai jūrai, uh, kā, tad, kā, mēs, kā mēs attiecamies pret Melnās jūras reģionu Eiropas Savienībā, ka mums šīta stratēģija vēl trūkst, un tāpēc es arī piekrītu pilnībā un, pie, un, un iekļaušu uh, šo grozījumu par uh, valstu, uh, par Melnās jūras valstu iekļaušanu visos šajos te procesos. Paldies! Paldies referentam! Un tagad gribu atgādināt, ka mēs par to balsosim 9. decembrī par šo ziņojumu. Nākamais darbkārtības punkts ir e, sarunas par Eiropas Savienības un Lībijas pamatnolīgumu, un referente ir Anna Gomes kundze, viņa mums pievienosies pēc piecām minūtēm. Viņai tūlīt pat jābūt šeit. E, viņa teica, ka viņa būs 4.30 šeit, tāpēc mums tagad ir īsts pārtraukums līdz 4.30. Paldies! Uh.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 sure. That yeah, come yeah. later in, uh, but I have to first be satisfied yeah, yeah, yeah, people yeah, before the kick of tomorrow. Yeah. Okay. Mr. President, why do we not discuss Korea today? Braka kungs interesējas, kādēļ, kādēļ gan šodien mēs nevarētu runāt par Korejas jautājumu. Korejā taču ir īsta krīze, un, un varbūt, ka būtu nepieciešams uh, padiskutēt par šo jautājumu arī šodien. Priestor. Yeah.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 Voilà, nous reprenons la, la séance. Madame Gomez vient de nous rejoindre. Donc, sans... Lai mēs varētu turpināt, Gomes skundze ir tikko mums pievienojusies, tādēļ bez liekas nokavēšanās eh, došu viņai uzreiz vārdu. Paldies, priekšēdētāja kungs, un es ārkārtīgi pateicos, kolēģi, ka jūs gaidījāt mani. Es eh, piedalījos televīzijas ierakstā. Uh, Es vēlētos jums pastāstīt par to, ka ir mums rekomendācija priekšlikums šobrīd, projekts, kuru es esmu sagatavojusi un ko mums tagad ir jāizdiskutē. Un es gaidu arī to pienesumu, ko dos arī ēnu referenti no dažādām grupām iemesls ir tāds, vai mēs varam kaut ko izmainīt un vai esam izmainījuši šajā sarunu fāzē eh, kaut ko varam izdarīt. Eh, šobrīd notiek eh, sarunas starp komisiju un Lībijas varas iestādēm, un mums ir iespēja strādāt šai, šī mandāta ietveros, un par spīti saviem um, vairākārtiem pieprasījumiem, ja Lisabonas līgumā paredzētājiem mums vēl nav mm, bijusi iespēja neko uh, darīt. Es gribēju jautāt, vai kāds tad ir mūsu mandāts, ko tad mēs varam darīt. Pat saviem personīgajiem kontaktiem, pateicoties ar Lībijas varas iestādēm, uh, es neesmu varējusi paplašināt tik, tik tālāk, bet esmu strādājis ar to, kas man ir bijis uz galda un ir bijis kolēģi novembra beigās. Mans kolēģis Panzēnī kungs bija delegācijas vadītājs Lībijā un pēc tam vēlāk Antonio arī pats jums droši vien pastāstīs par šo. Uh, tikšanos, un tātad uz visiem šiem faktiem, kas vien man bijuši, tātad nepārāk pilnīgi, es esmu balstījusi savu ziņojumu, bet beigalā man liekas, ka mums bijuši diezgan informatīvi. Uh, sanāksmes mums ir ļoti, ļoti auglīgas uh, sanāksmes, vienmēr tādas dzīves. Un ko es esmu sapratusi, ir tā, tas, ka parlaments un Eiropas Savienība nevar uh, ne iestāties un nesākt, neturpināt šīs diskusijas ar Lībiju. Mums jau ir uh, zināmas saites ar šo valsti. Mums ir gan uh, da, dalībvalsts līmenī, gan arī vispār Eiropas Savienības līmenī. Un ko mēs varētu darīt? Uh, šīs te at, mums ir enerģētikas drošības jautājums. Un kādas tad ir mūsu saiknes? Mums ir arī emigrantu plūsme, mums jārunā arī par um, imigrantu un patvērumu meklētāju statusu, par viņu stāvokli, par Lībijas iesaisti politikā un lai šajā, šajā reģionā arī būtu izmaiņas, tādas izmaiņas, uh, kas uh, dotu ieguldījumu cilvēkiem un arī, arī to, ko mēs varam darīt šajā valstī attiecībā uz klimata izmaiņām. Es esmu skaidri uh, šajās rekomendācijās norādījusi to, ka Lībija ir ļoti īpaša valsts. Protams, ka jāsaprot, ka tā ir diktatūra. Šajā valstī valda diktatūra, bet tai pašā laikā tā tomēr uh, nepratojas uzsākt sarunas. Tā paraks divpusējos uh, nolīgumus gan ar Itāliju, gan ar Franciju. Tā, tā ir um, attiecības ar citām valstīm, piemēram, Maltu. Un tāpēc mēs nevaram vienkārši uh, ne izlikties, ka mm, Lībija nav nekur. Tā ir tur uh, mūsu drošībai, mums ir jāiesaistās savā šajā sarunās, mēs nevaram eh, palikt vienaldzīgi un neko nedarīt šajā sakarā, bet mums būtu nepieciešama uh, pareiz, eh, pareizi pieprasīt, eh, ko Lībijai jādara. Un Lībija ir gatava arī uzklausīt, un es domāju, ka ir arī gatava kaut kā rīkoties. Viens no galvenajiem elementiem ir, un pirmām kārtām mums uh, vajag padomi uh, pārliecināt, uh, nerunāt par atpakaļ uzņēm, uzņemšanas nolīgumu punktu, tāpēc, ka Lībija, Lībija Lībija nekad to nedarīs, nekad neuzņems atpakaļ tos cilvēkus, kas ir izbraukuši uz Turciju, bet mums nevajag nerunāt par tiem principiem, kas mums ir svarīgi, piemēram, piemēram cilvēktiesībām. Ja mēs Eh, kā mēs varam nepieņemt, uzņem, neuzņemt imigrantus, ja eh, no tādas valsts, kurā nav tiesi, eh, tiesiskums, tiesiska valsts, kur valda tikai viens, viens diktators, kur vēl joprojām ir nāves sodi un nav ievērots cilvēktiesības. Otrā lieta mums ir jāpieprasa, lai Lībija pāraksta un ratificē beidzot uh, apvienoto nāciju eh, cilvēktiesību padomi. Jo eh, cilvēktiesību padomas pārstāvja klātesamība tur eh, būtu kā garants bēgļiem un patvērumu meklētājiem Lībijā. Un jūs ļoti labi zinat, ka tur ir ārkārtīgi milzīgs šādu cilvēku daudzums. ANO cilvēktiesību padomas pārstāvis jau daudzus gadus tur nav o, bijis. Dažus gadus atpakaļ Uh, Lībija izraidīja, noraidīja šāda augstā pārstāvi klātesamību savā valstī. Un es uzskatu, ka mums jādara viss, lai uh, ANO cilvēktiesību padomes uh, pārstāvja klātbūtne Lībija uzsvē, akceptētu. Un es uzskatu, ka es vakar uh, esmu izdarījis ļoti daudz ko, un es esmu runājis tieši vakar ar ANO cilvēktiesību padomas pārstāvjiem, un arī viņi ir tādās pašās domās. Tas ir viens no galvenajiem punktiem, ko mēs varētu darīt, uh, uzsverot, uh, uzsverot uh, šādu pārstāvju nepieciešamību. Pretējā gadījumā mēs nevaram vispār nekādas divpusējās sarunas turpināt, jo um, Lībija ir arī Āfrikas uh, Savienības uh, locekle. Uh, un uh, arī tur ir uh, mums konvencija bēgļu jautājumos ar Āfriku, Āfriku pa, Āfrikas padomi, un uh, kā tad viena valsts tajā nepiedalās, un mums būtu nepieciešams uh, nebūt ilūzijās, uh, ka tā ka Lībija pieņems visu, ko mēs, eh, visas obligācijas, ko mēs viņai uzņems, uzliksim, bet eh, mums vajag atmest to, ko eh, mēs nevarēsim panākt, bet noteikti to ir virkne lietu, ko mēs varēsim panākt. Tur ir vesela virkne cilvēku, kuri ir biznesmeņi tajā valstī, un viņiem arī jābūt garantijām, viņiem jābūt aizsargātiem, viņiem jājūtas aizsargātiem un atzītiem no uh, savstarpējās, no in, internacionālās uh, sabiedrības. Uh, Arī vīzu sistēma, vīzu sistēma, kas šobrīd ir ārkārtīgi strikta, bet varētu veikt arī veselu virkni uzlabojumu, piemēram, vīzu iegūst termiņi, kur atkal, man liekas, ka mēs varētu kaut kādus panākumus gūt. Un visbeidzot, gribu teikt, Lībija no Eh, sākuma ar ārkārtīgu piezardzību skatījās uz jebkurām sarunām ar mums, un ņemot, bet tomēr ņemot vērā to, ka viņi ir redzējuši, eh, kā mēs darbojamies arī Bengāzī, akciju, eh, darbības plāns Ferreira Val, um, Valdneres kundze, kad viņa, da, viņai izdevās atbrīvot šīs, pal šos palestīniešu medmās un vienu dakteri, uh, Uh, arī to, ka, um, ka mums ir izdevies panākt HIV un AIDS slimnieku stāvokli. Un uh, pēc tam um, Lībija ir redzējusi arī ANO labo gribu un uh, paši izrādījusi labo gribu un vēlme mums sadarboties. Līdz ar to es domāju, ka mēs tomēr spēsim uh, panākt progresu sadarbībā ar šo valsti un uh, cilvēku eh, dzīves apstākļus šajā valstī. Eh, mūsu risinājums nebūtu nekādā gadījumā atsvešināties no Lībijas. Eh, viena trešdaļa cilvēku, kuri dzīvo Lībijā, ir imigranti vai, uh, imigran, vai arī biznesmeņi, kas strādā šajā valstī, vai imigrantu strādnieki. Un uh, Lībijā nav nekāda, uh, nekādu tiesiska. Uh, pamatojumu, kā uz kādiem varētu šie migranti, darba migranti strādāt. Viņi būtībā ir tā kā vergi, eh, viņiem nav nekādas eh, tiesības šajā valstī, un mēs varētu eh, šajā jautājumā vislabāko risinājumu atrast. Mēs mums jāuzstāda mūsu prasības pietiekami augstas, lai vismaz mēs saņemtu kaut kādu mazumiņu, un tas ir vismaz tas, kas ir uh, Eh, šajā tekstā, kas ir jūsu priekšā eh, un jūsu apspriešanai. Paldies! Mēs tagad. Mums piecos. 30 uh, eh, ir jābeidz šī uh, diskusija, jo tad mums būs aizslēgtām durvīm mm, sanāksme, bet tagad došu vārdu runātājiem, kas ir pieteikušies. Manuprāt, pī, tie ir pieci. Tagad došu vārdu Panzērī kungam. Pavisam īsumā. Es piekrītu uh, Annas Gomes teiktajam pēc būtības, jo ir ļoti svarīgi, ka <clears throat> mēs uh, speram soļus respektējot Lībiju. Nu, tāpēc, ka tā ir partneru valsts, kur, uz kuru mums jāskatās kā īpašu partneri, uh, gan terorisma, enerģētikas, uh, veselības drošības migrātu plūsmas dēļ, arī tādēļ, ka mums ir jāuzsver, ka parlamentas mm, spēks pēc 1. decembra, kad stājās spēkā Lisabona um, līgums, mēs tagad būsim daļa no partneriem. Un no, trešā dimensija ir tāda, ka mēs nedrīkstam padoties Kadafī kunga šantāžai Un tai pašā laikā mums, mēs arī nedrīkstam par zēmu novērtēt viņa varu šajā valstī. Mums ir jāspēj panākt eh, divpusējās sarunas un divpusējie nolīgumi un eh, tie punkti, kurus jūs esat uzsvērusi eh, jūsu nolīgumā, ir tīpaši tas, ko jūs esat runāju e, teikusi par to, ka viņiem būtu jāratificē Ženēvas konvencija, gan arī uh, jāparedz, ka būs ANO cilvēktiesību padoms pārstāvis Lībijā, ka viņa klātbūtne ir nedrīkst, viņš nedrīkst tikt izraidīts, viņa klātbūtne nedrīkst tikt noliekta, aizliegta, bet jāņem vērā arī uh, vairākas lietas, uh, kā jau jūs minējāt, kuras mēs lai skaidri zinām, ka Lībija nepildīs tādējādi tas uh, visu šo te dokumentu uh, varētu izgāzt vis, uh, un neizdoties mums neko panākt. Un visbeidzot, es gribētu, gribētu teikt, ka mums, mēs, kad apmeklējām šo valsti, mēs sapratām, ka, ka šajā valstī ir milzums lipīgu slimību, kuras izplatās uh, Eh, starp imigrantiem, jo viņi netiek pietiekami, nesaņem pietiekami veselības aprūpi. Un ļoti bieži arī šie cilvēki ir tie, kas pēc tam izbrauc uz Eiropu. Un es domāju, ka tam būtu arī jābūt diezgan centrālam jautājumam mūsu divpusējā nolīgumā, un es domāju, ka tam būtu jā, jātiek iekļautam tekstā. Paldies, Kasulīdis kungam tagad došu vārdu. Paldies, priekšēdētāji kungs. Gribēju pirmām kārtām pateikties Gomešas kundzei par uh, tām rekomendācijām, ko viņa mums šobrīd lika priekšā. Jā, šodien nolīgums par to, par, vai domas par to, vai mums vispār jāsadarbojas ar Lībiju, viņai pilnīgi taisnība, ka nepieciešams ener, um, enerģētikas drošība, cilvēktiesības, nāves sots, augstais pārstāvis, bet mums ir viena, viens punkts, uh, kurām uzdoms nesakrīt. Rekomendācija komisijai be, nerunāt pa, par atpakaļ uzņemšanu. Priekšēdētāj kungs, es nesaprotu, kādēļ tad uh, ir bijis nepieciešams tik pārāgri, tik steidzīgi uh, par to runāt. Jo, ja mēs zinām, ka janvārī uh, pārunu uh, fāze nebūs pēdējā janvāra tikšanās. Būs 2011. gadā virkne tikšanās, kad varēsim arī par to runāt. Un e, mēs, protams, ka to varam atlikt uz vēlāku laiku. Lībija ir gatava, es domāju, e, parunā, runāt par atpakaļ uzņemšanu, bet pašas pilsoņu um, atpakaļ uzņemšanu, bet tā kategoriski atsakās atpakaļ uzņemt pilsoņus, kas ir citu valstu piederīgie. Un komisija nav uh, nekādu ilūziju par to, ka Lībija mainīs savu nostāju visdrīzākajā laikā, bet tas varētu šī lieta mainīties tajā brīdī, kad viņi redz pozitīvi, ka Lībija redzēs pozitīvas tendences un centiens no mūsu puses un ka uh, Eh, jāsaka, ka šobrīd tas nav viss tik ļoti Lībijas atteikšanās diskutēt par atpa, trešo valstu pilsoņu atpakaļ uzņemšanu, bet gan par Marokas pils, arī Marokas jautājums, uh, jo tā saka, ka, uh, ka vīzu veicinānošie pasākumi, uh, kuri, kuri tiek praktizēti Eiropas Uh, kaimiņu valstīs uz dienvidiem netiek attiecinātas arī uz uh, citām valstīm, proti uz Lībiju. Un tieši tādēļ būtu um, tajā brīdī, kad mēs prasam, ka Lībijai būtu jāsamazina laiks, kad viņa izdo, kādā viņa izsniedz vīzas, uh, tie tie jautājumi, par, kur būtu, kur, par kuriem būtu jārunā uh, komisijai un kas arī uh, Uh, loģiski novestu pie atpakaļ uzņemšanas jautājumu. Uh, it īpaši jautājums par uh, Turcijas imi, atp, imigrantiem. Jūnija samitā tika runāts par šīm divām valstīm, jo nav jautājums par, uh, par to, ka uh, tā kā Turcijai nav šādu pienākumu, tad arī Lībijai nevajadzētu būt šādiem pienākumiem atpakaļ uzņemt trešo, pašā, trešo valstu pilsoņus. Uh, uh, Malta. Maltai, Malta ir maza valsts. Viņa, protams, netiek galā ar to pieplūdumu, kā migrantu pieplūdumu, kas nāk no viņiem. Atkal Itālija. Itālija 2008. gadā ir noslēgusi draudzības līgumu, kurš rezultējās ar to, ka samazinājās imigrantu imigrantu plūsmas, plūsma no Lībijas uz Eiropu. Bet mums vienmēr arī jādomā par cilvēktiesībām, par cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Bet mēs nevaram tagad prasīt un teikt, ka ja mēs pa, pārtrauksim šīs te sarunas, mēs parādīsim, ka komisija ir. Uh, ir nespējīgi rīkoties, tad mēs parādīsim, dosim zaļo gaismu arī citām uh, Uh, valstīm uh, vidusjūras reģionā, citām trešajām valstīm, ka arī tās varētu uh, līdzīgi, līdzīgu attieksmi saņemt par attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. Un tieši tāpēc es ne, neuzskatu, nepiekrītu jums, kā mums šo jautājumu vajadzētu uzskatīt par tabū. Mēs nerunājam ne par patvērumu meklētāju, meklētājiem, ne arī par um, par kādiem citiem, bet mēs runājam te tikai un vienīgi par nelegāliem imigrantiem. Un, uh, ja mēs skatāmies gan, pa, gan ka šādi cilvēki varētu pār, tikt pakļauti spīdzināšanai vai vēl, vēl jo šausmīgāk nāves sodam, uh, tad uh, mēs paši mm, atspūkuļojamies ārkārtīgi nehumānā gaismā. Paldies! Flotras kundzei vārds. Paldies jau iepriekš priekšēdētāji. Jūs bijat diezgan liberāls uh, tajā, cik devīgi mums um, izsniedzētu runāšanas laiku. Uh, es atbalstu Gomešas kundzes uh, teikto attiecībā uz Lībiju būtu ļoti vienkārši uztvērt un būtu labāk uzsvērt galvenos punktus, par kuriem mēs varētu runāt, bet eh, mēs saprotam arī to, ka, ka mēs šobrīd nedarbojamies Lisabonas līguma ietveros, ka mēs vēl neesam uh, Uh, šo te mandātu saņēmuši, bet gribu arī uzsvērt divus punktus, kuri bija tika, kurus uzsvēra arī iepriekšēji divi runātāji. Varbūt, ka ir um, tulkojums, dokumentu tulkojums ir bijis neprecīzs, jo es nedom, negribu teikt, ka e, tie ir, ka jāsaprot, ka tie ir imigranti, kas ienes, ien, ievazā slimības Lībijā. Uh, kā tas, bija, kā tas tika teikts attiecībā uz uh, Bulgārijas uh, medmāsām. Un, kad es biju Lībijā 2005. gadā, cilvēki teica, ka ir milzum daudz imigrantu Lībijā. Īsnībā mēs runājam par diviem miljoniem uh, attiecībā uz mm, šo valstu, kurā ir 5 miljoni iedzīvotāju. Viņi teica, ka milzums daudz imigranti ierodas uh, ar lipīgām slimībām. Viņi arī teica, ka, ka imigranti ir tie, kuri ievazā arī noziedzību šajā uh, valstī. Vismaz tā tika tas teikts, un tieši tāpēc mums jābūt modriem, uh, kad mēs runājam un cenšamies apkarot rasismu šajā valstī. Varbūt mums vajadzētu precīzāk skatīties un um, definēt šo te tekstu. Jā, uh, rasisms pret melnādainiem cilvēkiem Lībijā ir ārkārtīgi plaši izplatīts. Lībieši paši gan saka, ka viņiem nav nekāda problēma ar patvērumu meklētājiem vai, mm, vai bēgļiem viņu valstī, jo viņi saka, ka uh, visi, kas pie viņiem ir ierod, ieradušies, ir vairāk ekonomiski ekonomiskie migranti, Eh, bet eh, nevis patērumu meklētāji, bet būtībā, piemēram, etiopieši tomēr ne tikai meklē darbu, viņi patiešām vēlas starptautisko aizsardzību un ANO cilvēktiesību padomas pārstāvis, eh, jeb ANO bēgļu jautājumu pārstāvis būtu uh, mazākais, ko mēs varētu darīt viņu labad, ka tāda klātbūtne Libijā būtu neizmērojams atspaids e, šiem bēgļiem no citām Āfrikas valstīm. Un es domāju, ka tajā dialogā ar Lībiju, ko mēs varētu izdarīt, ir mums būtu jācenšas uzlabot uh, kopējo situāciju uh, attiecībā uz tiesiskumu un uh, cilvēktiesībām, jo, kā jau Gomeša kundze teica, Lībija tomēr ir diktatūra, un kad mēs sakam diktatūra, tad ir diezgan grūti paļauties uz pilsoniskās sabiedrības attiecīgu uh, līdzdalību un vēl mazāk uz um, nevalstiskām organizācijām, kuras varētu sadarboties un palīdzēt risināt šādas dabas jautājumus. Es domāju, ka mēs arī rīt par to runāsim ēnu referentu sanāksmē, bet ir virkne jautājumu un arī, arī teksta, tekstuāla uh, redakcija būtu nepieciešama, bet ir nepieciešams arī uh, koncentrēties un fokusēties uz, virkni, uz vienu noteiktu skaitu punktu, ja tā mēs runāsim ar šo valsti. Paldies! Jolants kundze, es piekrītu, ka šis ir labs ziņojums. Nerunāšu un neteikšu to, ko jau kolēģi pieminēja, bet eh, gribēju tikai par dažiem nelieliem grozījumiem nākt klajā. Man pašai ir pieredze dzīvot diktatūrā, autokrātiskā režīmā, un tāpēc es pilnībā saprotu, cik grūti Eiropas Savienībai ir izveidot tā tiecības ar tādu valsti kā Lībija. Mums būtu nopietni jāpadomā par Eiropas Savienības delegācijas nosūtīšanu uz Tripoli. Ja mēs patiešām gribam izveidot ciešākas attiecības ar Lībiju un ietekmēt šīs attiecības, tad mums noteikti ir jāspēj pieprasīt šādas misijas izveidi Man liekas, ka ļoti svarīgi arī tas, ka ja Lībijas puse patiešām vēlas sadarboties un izveidot attiecības ar Eiropas Savienību, tad viņiem ir jāpiedalās vidusjūras savienības darbā, un tas pavisam skaidri šeit būtu jānorāda. Un, protams, arī moratorijas par nāves sodu, cilvēktiesību, demokrātijas aspekti, tos visus jau šeit referents ir pieminējis. Mums vienkārši vēlāk būtu jāspēj šos te priekšlikumus arī ieviest un stiprināt vēlāk. Paldies! Paldies! kā pieturēties pie laika ierobežojumiem. Tagad mums ir vēl divi runātāji, arī viņi lūgti ievēlot, ievērot laika režīmu. Tagad Māro kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju arī pateikties Gomešas kundzei. Es gribēju pateikties Komešas kundzei, jo viņa ir pieskarusies diviem svarīgiem aspektiem manā izpratnē. Pirmkārt, faktam, ka Eiropas Savienība vai ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē loma, kuru pašlaik spēlē daudzi nacionāli līgumi, uh, Piemēram, manai valstī ir līgums ar Lībiju, bet tas īstenībā būtu jādara Eiropas Savienībai. Jo mēs vieni paši nevaram pretoties imigrantu plūsmai. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, kurā Itālija pašlaik ir nonākusi ar šau līgumu. Es gribētu vairākiem jautājumiem pieskarties ar grozījumu palīdzību. Mums ir jāsaprot, ka mēs šādi spēsim pievērsties Lībijas unikālajai situācijai. Jā, tā ir taisnība, ka Itālija ir tāds kā līgums nesen noslēgts ar Lībiju, tas bija 2008. gadā. Un e, parasti līgumi ir diezgan ar plašu pārklājumu un uzliek saistības abām pusēm. Un mums nācās šādu līgumu noslēgt, tāpēc, ka Eiropas Savienība neko nedarīja. Runājot par ANO cilvēktiesību padomi, man liekas, ka mums ir jāatrod kaut kāda iespēja iekļaut tādus grozījumus, kas uh, arī pieskartos šim jautājumam tā, lai sasauktos ar to darbu, ko referents ir darījis. Paldies, tagad Sala Franks kungam vārds. Man ir divi īsi komentāri. Viens ir pēc būtības, otrs par darba kārtību, par procedūru. Pirmkārt, pēc būtības gribēju apsveikt Gomešu kundzi ar lielisko darbu pie rezolūcijas projekta. Mauro kungs jau teica, ka šis ir ļoti īpašs gadījums, jo šeit mēs runājam par valsti, kam ir īpašs režīms. Es gribēju teikt priekšsēdētāji, vismaz par mūsu grupu runājot, mūsu grupa ir skaidri pateikusi, kāda ir mūsu pozīcija. Mēs jūs pilnībā atbalstam. Komeškundze, es no jums gribēju dzirdēt. par atpakaļ uzņemšanas līgumu, kas ir ļoti tāds delikāts jautājums. Marokungs jau pieskāja, pieskārās jautājumam par Maltu un, un tā tālāk. Man liekas, ka mums ir jāizveido tāda politika, kas nav diskriminējuši par citām valstīm. Es piekrītu arī daudz kam, ko teica Pancērī kungs. Ja mēs gribam, lai politika būtu reāla, tad mums jāskatās uz to, kas notiek uz vietām. Gomešs kundze, es gribēju lūgt jums varbūt nedaudz pārskatīt formulējumu savā dokumentā tā, lai ietvara līgums atbilstu atpakaļ uzņemšanas līguma formulējumiem. Un, protams, ka to atbalstīs Eiropas Savienība un citas blakus esošās valstis. Es negribu pārkāpt arī laika ierobežojumus, bet Īsumā es gribēju teikt, ka mūsu nu, referents varbūt būtu labākais cilvēks, kas varētu par to runāt, bet, nu, procedurāli gribēju teikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš nav nemaz garš. Es pats jau grozījumus neiesniegšu, bet man liekas, ka ēnu referenti nebūtu neatbalstījis tik īsu termiņu. Bet paldies priekšsēdētājiem, paldies Gomešas kundzei arī par izdarīto darbu un atbalstu iepriekš izteiktos komentārus. Paldies, saka priekšsēdētājs, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. decembris. Komeša kundze. Paldies visiem, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas izteicās. Es piekrītu ka galvenā problēma šeit ir atpakaļ uzņemšanas līgums, bet par to mēs varam runāt, ir arī citas lietas, par ko varam runāt ēnu referentu sanāksmē rīt. Kāpēc eh, tas grozījuma iesniegšanas termiņš ir tik tuvu? Šis nav jau īsti tāds ziņojums, jo ziņojums būs par uh, ietver līgumu tad, kad tas tiks izdiskutēts. Šeit mēs runājam par pēdējo sarunu raundu, kas norisināsies janvārī. un būs grūti panākt šīta dokumenta pieņemšanu plenārsēdē janvārī, lai gan ne, neiespējami. Es šeit turpināšu darbu, būšu jūsu rīcībā, ja jūs gribēsiet diskutēt grupas vārdā vai sniegt grozījumus, bet godīgi nesmu pārliecināta, ka komisija pabeigs darbu sarunās līdz janvāra beigām, bet nu redzēsim, ko ta komisija mums teiks. Fakts, ka mēs sākam runāt par šo jautājumu tagad, eh, tas rada tādu uh, papildus spriedzi. Bet priekšsēdētājs saka, ka joprojām grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. septembris, pieņemšana 9. septembrī. Ja vien kādu politisku iemeslu dēļ darba grafiks un laika termiņi nemainīsies. Tagad mēs pārtraucam sanāksmi. Gribētu lūgt tos, kam nav īpašas atļaujas palikt iziet no zāles. Tātad lūdzu diplomāti, presi, lūdzu pametiet sēžu telpu, jo mēs sāksim slēgto sēdi.